un tad turpināt strādāt, tiešām novērtēju jūsu darbu un jūsu izturību. Cienījamie, tagad mēs varam pa pabeigt šo diskusiju. Nākamais jautājums, kas šovakar vēl ir jāizskata, ir Fisas kunga um, darbs, un mēs runāsim par Eiropas dimensijas sportā. Lūdzu, mūsu referents. Paldies, priekšādātāji! Jā, apsveic jūs arī ar jūsu jauno amatu. Komisārs kundze. Iesākumā gribēju teikt Vasilju kundzi jums paldies un paldies arī saviem kolēģiem kultūras komitejā un ēnu referentiem no politiskajām grupām par ļoti auglīgo sadarbību, ko īstenojam strādājot pie šī ziņojuma. Sporta pasaule šobrīd eh, piedzīvo sāru brīdi, jo dzirdējam nu pat par nelēmīgo futbola maču noslēgumu Eģiptē, un tāpēc gribētu pieminēt upurus un eh, viņu tuviniekus šobrīd. Gatavojot šo ziņojumu, sazinājos ar sporta pasaules pārstāvjiem, regulāri uzklausīju viņu paustās bažas, cenšos pārdomāt tos jautājumus, ko viņi pieminēja un par ko viņi vēlējās Eiropas parlamenta komentārus, eh, ņemot vērā, ka Lisabonas līgums ir bijis ļoti revolucionārs, ņemot vērā, ka sporta pasauli tagad pirmo reizi saņem, eh, ir kļuvusi par jomu, kurā Eiropas parlamentam ir juridisks pamats arī kaut ko regulēt un kaut ko teikt. Mm, nesen saņēmām komisijas paziņojumu attīstīt Eiropas dimensijas sportā, tā saucās šis paziņojums. Uh, Bet ideja par šo jautājumu aizsākās jau 2007. gadā, kā parlaments rēģējām ar pašiniciatīvas ziņojumu e, un toreiz ziņojumu, ziņojumu prie nosaukuma apsā, apstiprināja e, kultūras komitejā ar 22 balsīm par un 20 pret, tā tad bija ļoti vienlīdzīgs balsu skaits. Bet, nu, pirmām kārtām, protams, jāievēro subsidiaritātes princips, atzīstot dalību valstu kompetenci, ņemot vērā, ka ļoti īpatnēji joma ir sports. Bet te jāsaka, tas vairs nav universāls princips. To tagad varam skatīt, skatoties uz katru gadījumu, katru jautājumu atsevišķi. Protams, ka mums jāievēro arī pārvaldošo struktūru autonomiju. Ļaujiet man īsumā padalīties pārdomās par tiem punktiem, kas iekļaut ziņojumā. Pirmkārt, brīvprātīgā darba izmantošana. Tūkstošiem pilsoņi piesakās kā brīvprātīgie, lai strādātu sporta jomā, tā lai sporta notikumu pasākumu varētu tikt īstenot. Mums viņi jāatbalsta. Tālāk dopings ir ļoti nopietna problēma. Substances, kas tiek izmantotas kā dopings, kaitē gan sportistiem, gan arī sabiedrībai. Mums jāspēj aizskavēt eh, tā izmantošana. Nedrīkstam turklāt pieļaut krāpšanos, nedrīkstam pieļaut, mums jāiztur šo vielu tirgotāju un jārisina šie jautājumi visā to pilnībā. Ziņojumā tiek pieprasīts uh, risināt dopingu lietošanu un tir, dopingu tirdzniecību kā ļoti būtisku problēmu. Ārkārtīgi svarīgi atbalstīt to, ka sports tiek piekopts arī skolās, eh, kā daļa no mācību programmas tā, lai, atlē, lai atlēti varētu aizsākt savas karjeras jau agrā vecumā, bet vienlaicīgi varētu saņemt arī akadēmisko izglītību vēlāk pēc viņu atlēta karjeras noslēguma, varot pāriet arī cita veida darba vietās, tātad iekļauties darba tirgū un tāpēc mums nepieciešams īstenot jaunus pasākums, kas ļautu atbrīvoties no pašreizējiem draudiem, kas apdraud sporta pasākums. Gribu turklāt arī jums pastāstīt, cik ļoti labi sports ietekmē cilvēku veselību, to taču jūs visi zināt. Tas, protams, pilnīgi noteikti samazina veselības aprūpas izņemu uz, u, izdevumus valstīs. Uh, Ehm, sports turklāt ir ļoti piemērots kā instruments riskam pakļaut grupu integrēšanai sabiedrībai. Turklāt ar to var nodarboties arī invalīdi, kam tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nedrīkstam tomēr pieļaut, ka notiek kaut kāda veida nelegālas, eh, deri, netiek slēgts nelegālas derības un netiek eh, turklāt arī iepriekš izlemti maču rezultāti. Tātad jābūt godīgumam sporta sacensībās. Pret krāpšanu jācīnš, jācīnās visiem spēkiem. Nedrīkst turklāt arī eh, eksploatēt pārraidz tiesības dažas atsevišķas, dažas atsevišķas televīzijas programmas un, un uzņēmumu. Jā, jātop šīm tiesībām sadalītām godīgā, taisnīgā veidā. Turklāt jāveido arī Eiropas sporta, sportistu apmaiņas programmas. E, tas gal galā ir veids, kā saglabāt kultūras mantojumu. Tas tie tikai daži no tiem uzņē, uzdevumiem, kas tiek ziņojumā apskatīt un ceru uz jūsu atbalstu vēlāk. Un, bet, lūdzu, Komisārs kundze, Vasilo kundze. Paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, arī vēlos teikt, ka jūs esat ievēlēts un tiešām apsveicu jūs ar to. Un es kā komisāra, kas ir atbildīga par sportu, protams, vēlos arī paust savu nožēlu tam, kas notika Eģipte šodien un manu līdzjūtību. Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Ar sportu varētu nodarboties visādos līmeņos, eh, drošā un veselīgā veidā. Pirmkārt vēlos pateikties referenta kungam, Fisas kungam un, protams, arī visiem ēnu referentiem par šo lielisko ziņojumu attiecībā uz sporta Eiropas dimensiju. Esmu ļoti gandarīta, ka varu redzēt, ka Eiropas parlaments atbalsta komisijas uh, paziņojumu, kas tika pieņemts uh, iepriekšējā gada janvārī. Divus gadus pēc tam, kad Lisabonas līgums ir stājies spēkā, jau tagad mēs varam konsekventi rīkoties sporta jomā un daram to, ņemot vērā prioritātes, par kurām vienojas parlaments un padome. Pēc komisijas paziņojuma par sportu, kā arī padomes darba plāna Tagad jums ir arī savs ziņojums, un kopā mums ir labs pamats uh, eh, konsekventai politikai. Šeit Eiropas Savienība var attīstīt uh, Eiropas dimensijas sportā turpmākajos gados. Sarunāšu konkrēti par tām iniciatīvām, kuras komisija plāno īstenot, ņemot vērā prioritātes, kas ir izvirzīts parlamenta ziņojumā. Piemēram, ir runāts par veselību. Uh, cīņu ar eh, dopinga lietošanu, statistiku, finansējumu, labu pārvaldību, kā arī apmācību un uh, izglītību. Ir paredzēts nākt klāj ar konkrētiem priekšlikumiem un Eiropas Savienība izveidos šādas ekspertu grupas tā, lai būtu ļoti konkrētas politikas un tiktu nosprausti konkrēti mērķi, ņemot vērā komisijas uh, rīcību, kas jau ir paredzēta paziņojumā. Pirmkārt, mums ir uh, pētījumu par to, kā tiek finansēts sports jau uh, bērnu gados un kā mēs varam veicināt uh, fizisko aktivitāti. Tad nākamais jautājums ir saistīts ar spēlētāju uh, pāriešanu uz, uz citu klubu ekonomiskiem un juridiskiem jautājumiem ir organizēts e, divas Eiropas Savienības konferences par uh, statistiku un sporta aģentiem. Un šīs konferences tika ļoti labi uzņemtas. Un šeit mēs esam uzsākuši arī sagatavošanas pasākumus tā, lai uh, cīnītos pret uh, mm, vārdarbību, diskrimināciju un rasismu sportā. Un nākamais aspekts saistīts ar labu pārvaldību sporta organizācijās. To visu mēs nevarētu panākt, ja mums nebūtu vairāk gadu finansējuma plāna tā, lai visas šīs politikas varētu īstenot. Tāpēc arī parlaments ļoti pareizi pieprasa no komisijas konkrētus priekšlikumus, ņemot vērā vairāk gadu finanšu plānu. Uh, Pateicoties jūsu atbalstam, Eiropas komisija ir piedāvājusi jaunu programmu Erasmus for All, un šajā Erasmus programmā būs arī ievērojama sadaļa par sportu. Un Un ir jāsaprot, ka sports uh, pats par sevi, kā ekonomiskais un sociālais faktors, ir ļoti svarīgi. Un Lielas paldies, komisāras kundze! Un tagad vēlos jums visiem teikt, ka es būšu ļoti strikts attiecībā uz laika, laiku, kas ir atvēlēts, un neļaušu jums runāt ilgāk, tāpēc, ka jau ir ļoti nopietni iekavēts. Es ir tagad aicinu kolēģus, ja jums ir viena minūte, es jums ļaušu runāt tikai viena minūte, un atceramies, ka pēc šīs diskusijas būs arī vienas minūtes runas. Un sākam ar Balce kungu, jums ir viena minūte. Paldies priekšsēdētāji! Pirmkārt, Vēlos pateikties par lielisku darbu ar manu ziņojumu mm, Inko komitējam. Mēs varējām arī teikt, ka sportam ir sociāla, sociāla dimensija, un, protams, arī ekonomiskā dimensija, kas ir vienlīdz svarīgas. Un arī šeit Eiropas dimensija var nākt klajā ar papildu vērtību. Un šeit sportā Protams, ir jāatcerās subsidiaritātes principu ievērošanu. Sports um, jāregulē nacionālā līmenī, reģionālā līmenī un vēl labāk ir vietējā līmenī. Tāpēc arī komisija ir jāsaprot, ka ir pirmām kārtām jā, jāredz uh, arī juridiski ierobežojumi jautājumi, kas ir saistīti, piemēram, ar uh, tiesībām pārraidīt sporta raidījumus, reklamēt produktu sporta raidījumos, bet kopumā es atbalstu tekstu. Lielas paldies par šo komentāru, paldies, ka jūs arī pieturēties pie atvēlētā laika. Skatos apkārt, Okonī kundze bija pieteikta, bet es viņu neredzu. Un tagad lūdzu Korholas kundze, arī viņu, arī viņas nav. Tāpēc arī nākamais runātājs ir Mandersa kungs. Lūdzu, jums ir viena minūte. Voorzitter, dan mag ik wellicht eh, de drie minūtes. Lielas paldies priekšādātāji. Nu, varbūt ļaujiet tad man izteikties trīs minūtes abu divu kunģu laiku izmantojot, ņemot vairāk viņas nevierodušās. Jebkurā gadījumā, gribu teikt paldies Fīsas kungam par viņu sagatavoto ziņojumu. Es domāju, ka ir ārkārtīgi žēl gan par to, ka grozījums, ko iesniedzām uh, iekšējā tirgus un uh, juridiskajā komitejā, tika pieņemti, uh, vēršot, pievēršoties dialogam starp komisiju un profesionālām sporta organizācijām, bet šis grozījums netika pieņemts kultūras komitejā, tas tika noraidīts. Un tas nozīmē, ka mēs neatzīstam to faktu, cik ārkārtīgi svarīgi sportistiem re, respektēt arī ekonomikas tiesību aktus Eiropā. Viņiem taču ir jāpakļaus kopējiem aktiem tajā brīdī, kopējiem tiesību tiesību aktiem, ka tiek organizētas sacensības un tā tālāk. Nu, piemēram, arī ierunājam par tādām juridiskām detaļām, kā uh, kontrakti, kas tiek slēgti ar sportistiem un tā tālāk. Jāsaka, šajā gadījumā ir ļoti daudz nianses, kas nedarbojas atbilstīgi, un tāpēc ļoti svarīgi, lai komisija uzsāk dialogu ar, sportis, ar profesionālām sporta organizācijām un pārliecinātos, ka profesionālā sporta jomā visur tiek izmantot uz līdzīgiem pamatiem zināmi kritēriji, atsaucas punkti, un uh, viņām jāmācās no tā grib turklāt. Eh, te teikt, ka tomēr atbalstu daudz ko, kas visas kungas ziņojumā teiks, bet ārkārtīgi žēl, ka viņš neņēma vērā, neiestrādāja šos te viedokļus, ko izstrādājam Jūri un Imko komitejās. Paldies, turpin priekšādātājs. Nākamā runātāja Baskūras kundz lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Sports ir vissvarīgākā brīvā laika pavadīšanas metode un vaļasprieks daudziem eiropiešiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu sabiedrībā, un tāpēc Eiropas Savienības pienākums ir izveidot atbilstīgus uh, apstākļus sporta politikai un risināt problēmas, ar ko sastopamies. Diemžēl no šī priekšlikuma, ko redzam e, nu, nākam no Eiropas komisijas, e, ka labie nodomi, diemžēl, nav īstenojušies realitātē un netiek risināts tās problēmas, ar ko šai jomā sastopamies. 2010. gadā 800 jauniešu e, saņēma neatbilstīgu attieksmi no sporta organizāciju puses. Šāda situācija nav pieļaujama. Un šāda veida ļaunprātīga izmantošana attiecībā uz, uz reģistrāciju un tā tālāk e, ir jāmaina, ir vajadzīga atbilstīga rīcības kodeks, ir vajadzīgs varbūt arī kāds melnais saraksts, kur tiek iekļauts tās personas un organizācijas, kas e, nerīkojas atbilstīgi. Ļoti daudz daudzās jomās Eiropas Savienībai jāizturas vienot, tai jāīsteno tiesību akti, kas ir pieņemti, lai pieliktu punktu diskriminācijai šajā jomā. Ir nepieciešams mērķiecīgas kampaņas, kas ļautu paziņot, ka diskriminācija nav pieļaujama. Tas ir ārkārtīgi svarīgi šajos uh, laikos, kad piedzīvojam labā spārna ekstrēmismu un populismu, vēršamies plašumā redzam, ka ir eh, iedzīvotāji, kas ir vai nu migranti, vai, vai dodas pāri robežām, lai strādātu, un jāļauj arī viņiem dot iespējas eh, sportu iekļaut savu brīvā laika pavadīšanas veidu sarakstā. Sporta asociācijām turklāt ir jāsaprot, ka tām ir jāsadarbojas ar Eiropolu un Interpolu, palīdzot viņām to darbos. Eiropas sporta politika ir ārkārtīgi svarīga, jo tā var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu. Tāpēc priekšlikumu, ko šeit izstrādājam, manuprāt, tomēr vēl pagaidām nav pietiekami skaidri formulēti Tie ir neskaidri, eh, tie gan ir svarīgi, bet eh, tiem jābūt daudz konkrētākiem. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamā tā runā, nākamā runātāja Seņīcins kundze, viena minūte. Nē, šķiet, ka viņas nav zālē, neredzam viņu. Nu, tad tādā gadījumā pāriem pie nākamā runātāja, un tas ir Skurijas kungs, divas minūtes, lūdzu. <clears throat> Rinovo. Prieksadatāja kungs. Jā, protams, arī es vēlētos jūs apsveikt ar ievēlēšanu priekšstādātāja vietnieka amatā. Un es vēlētos pateikties Fīsas kungam par lielisko ziņojumu, ko viņš ir sagatavojis. Ziņojums ir ļoti visaptvarošs un izskata sporta jautājumu no daudziem un dažādiem skatu punktiem. Un pilnīgi noteikti tas nāks par labu tiem politiķiem un sporta politikas veidotājiem, kuri ir aktīvisti šajā jomā. Es vēlētos pateikties arī e, ēnu referentiem un, protams, arī komisārs kundze. Sveicināt šeit! Tas vien jau ir pozitīvi, ka mēs parlamentā diskutējam par šiem jautājumiem, un pozitīvi ir tas, ka mēs to diskutējam 2012. gadā, jo Londonā tiks organizēt, tiek organizēts Olimpiskās spēles. Tas pilnīgi noteikti ir viss sporta pasaules augstākais punkts, sporta pasaules samits, ja vēlaties. Jo cilvēki Olimpiskajās spēlēs gan tiekās, gan konkurē, gan arī uzvāra. Un e, bieži vien daudzās valstīs e, sievietēm ar sportu nodarboties ir aizliegts. Viena no šādām valstīm ir Irāna. Tāpēc uzskatu, ka Eiropai ir ārkārtīgi svarīgi runājot par Eiropas Savienības sporta politiku, būtu ieviest tā saucamo Eiropas Savienības sporta galvaspilsētu. Eiropas Savienībā ir kultūras galvaspilsēts, ir valstu galvaspilsēts, ir Eiropas Savienības galvaspilsēta, bet sporta galvaspilsēts vēl nav cīņa pret dopingu, cīņa pret eh, izraidīšanu, pret iztumšanu, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jebkurā gadījumā šis ziņojums ir ārkārtīgi labs. Pateicoties Lisabonas līgumam, mums ir lielākas pilnvaras. Paldies! Diviem minūtī. Tagad, lūdzu, Ivana kungs, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, Santiago Fisas, pentru că de la bun început a plecat. Paldies! Am discutat Vēlos pateikties referentam, Fisas kungam. Viņš uh, ļoti labi sadarbojas ar mums, mēs varam izdiskutēt pilnīgi katru punktu, un viņš mēģināja, protams, panākt arī uh, vienotu risinājumu starptautiskajām grupām. Manuprāt, visi viedokļi ir pārstāvēti, un Fisas kungs tiešām paveic milzīgu darbu un lielisku darbu, ņemot vērā to, ka sports ir Eiropas Savienībā ārkārtīgi svarīgs, un tāpēc šeit bija simtiem pat grozījumu. Un arī šajā gadījumā vēlos apsveikt referentu, jo viņa darbs nav tikai vienkārši tāds pārskats par to, kā Eiropas Savienībā tiek risināt sporta jautājumi. Nē, viņš nevis vienkārši mēģināja prezentēt faktus. Nē, tam viņš pretēji tam um, nāca klāja ar ļoti konkrētām iniciatīvām, ar pat tādiem izaicinošiem aspektiem. Ir ļoti labi, ka viņš runā arī par tādiem sensitīviem jautājumiem, kā piemēram jauniešu status, uh, ja viņi vēl skaitās nepilngadīgi, tātad kā ir ar tādiem jauniešiem. Un mēs skaidri saprotams, ka sports nav tikai izklaide. Sports ietekmē veselības stāvokli, uh, ietekmē arī to, kā vārdarbības līmenis samazinās, ietekmē ekonomiku kopumā, kā arī atsevišķus ekonomikas aspektus. Mērķis, protams, ir veicināt ekonomikas izaugsmu un arī citu jomu izaugsme. Manuprāt, tikai 1% no Erasmus for All budžeta, kas šobrīd ir atvēlēts sportam, šis 1% nav pietiekams. Ir jāpalielina finansējums sportam. Lielas paldies par šo komentāru! Un tagad lūdzu Ailvārda kungs. Paldies priekšādātāji, es gribu teikt paldies referentam par lielisko darbu un par ļoti visaptverošo pieeju, ko viņš izmantoja strādājot pie tā. Ar šo ziņojumu vēršam uzmanību uz vai virkni dažādām jotām, sākot no sportista dzīves, sportiskajām sporta organizācijām un tā tālāk. Sports ir ļoti svarīgs e, sabiedrībai. Tas iet pāri robežām, tas iet pāri dažādiem atsevišķiem grupējumiem. Eiropas sporta politika politika nav saistīta tikai ar kaut kādu harmonizāciju vai, eh, vai citām jomām. Nē, to nedrīkstam nu, sašaurināt tikai uz Eiropas eh, prezidējošās valsts karoga debatēm. Sportis, sporta organizācijām dalībvalstīm, protams, ir jāpieņem savu lēmumu. Lielisks rekomendācijas tomēr šeit iekļautas uz to, kas tam jāievēro. Mums ir jāstiprina pieeja mācī, mācībām eh, gan atlētiem, gan treneriem, jācīnās pret dopingu un turklāt jācīnās arī pret korupciju. Tie ir ļoti svarīgi uzdevumi. Šis ziņojums stiedz labu pamatu tālākas Eiropas sporta politikas izveidošanai, kas būtu pamatot uz vispārēju iekļautību un nāktu par labu pilnīgi visiem. Mēs esam deputāts no valsts, kur ir ļoti plaši pašas amatieru sporta organizācijas uh, Tāpat arī daudzas oficiālas organizācijas, kas apvieno šos amat, sporta amatierus. Un es gribētu norādīt uz to, cik ļoti svarīga loma šāda organizācija darbā ir brīvprātīgajiem. Tūkstošiem cilvēku Eiropā strādā kā brīvprātīgi sporta pasākumos, un viņi, un lai sporta notikumi varētu veiksmīgi turpināt, tikt īstenoti, šiem brīvprātīgajiem jāpalīdz, un tāpēc Eiropas komisijai ir jāparedz attiecīgs budžets eh, šādu aktivitāšu finansēšanai šeit runājam par dažādām jomām, gan uh, sporta dimensijas iestrādā dažādās jomās, tātad gan aktīvā novecošana, gan ekonomikas, gan citas jomas, jo sportam pilnīgi noteikti ir ārkārtīgi liela loma. Visbeidzot, es gribētu uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgs ir žurnālistu tiesības piekļūt, piekļūt sporta publikācijām. Pastāv milzīga apetīte, iedzīvotāji vēlas lasīt eh, par šiem jautājumiem, un mums jāpiedāvā žurnālistiem tiesības eh, par tiem ziņot un jāsaņem objektīva informācija presē par visādiem šādiem notikumiem notikumiem. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Ždanoks kundzei lūdzu. Thank you, chair. Paldies, priekšādātāji, godātā komisāra, godātie kolēģi. Gribu teikt paldies visas kungam, kā arī citiem atzinuma autoriem, kas izstrādāja atzinums par šo ziņojumu. Lieliski paveikts darbs. Mūsu politiskā grupa augsti vērtē Eiropu Eiropas mēroga darbību šajā jomā, kas ierosināts arī komisijas paziņojumā. Mēs atbalstam arī tos priekšlikumus, kas iekļauti parlamenta rezolūcijas projektā. Ir tīpaši mēs esam ļoti, prie, esam ļoti apmierināti ar to, ka ziņojumā tiek paustas bažas par eh, atbalstu nodrošināšanu tradicionālām sporta spēlēm un sporta veidiem, jo tas taču, tie taču ir ļoti, veido ļoti svarīgu tradicionālu daļu no mūsu kultūras. Dalību valstis šobrīd E, samazina līdzekļus, un šķiet, ka atsevišķi tradicionāli sporta veidi var pat izzust. Esam ļoti nobežījušies arī par dažādu veidu sociāliem aspektiem profesionālo atlētu dzīvēs. Uh, Eh, daudz no šiem vīriešiem un sievietēm sastopas ar ļoti neskaidru, nedrošu nākotni pēc tam, kad beigusies viņu kā sportistu karjera. Šī problēma īpaši izskatīta un uz to uzmanību vērsoša Eiro, eh, Latvijas arotbiedrību dalībnieki tajā brīdī, kad īstenojām diskusijas par šo jomu. Eiropai vajadzētu veicināt eh, tās sociālo modeli un uzlabot sociālos standartus attiecībā uz tā, šādu specifisku nodarbināto kategoriju kā profesionālai atlēti. Es tiešām ceru, ka tiks izteikts aicinājums dalību valstīm apsvērst veidus, kā atvieglot finansiālo slogu, kas guļas uz sports, profesionālo sportistu pleciem pēc tam, kad tie beiguši savu karjeru. Bet tepat laikā, protams, ir vajadzīgs īstenot kopēju Eiropas definīciju kā, piemēram, attiecībā arī uz to, kā profesionālie at, atlēti un treneri iet pensijā. Tāpēc mēs augstu vērtējam ideju, kā arī jū, jūri komitejas atzinumu par to, ka komisija jāaicina uzsākt dialogu ar visiem Eiropas Savienības, prof, visām Eiropas profesionālās sporta organizācijām par to, kā risināt problēmas, kas izriet no atšķirībām dažādās dalību valstīs, atšķirībā uz nodarbinātības un darba kontraktiem, kas tiek slēgt ar šiem atlētēm. Paldies par jūsu komentāru. Tagad lūdzu Emma Marklārkina, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nav nekādu šaubu, ka sportam ir ārkārtīgi būtiska loma Eiropas Savienībā, jo tas rada ne tikai jaunas darba vietas, tas nodrošina arī veselību miljoniem cilvēku. Man sports ļoti patīk. Lisabonas līguma ietvaros uh, Mums ir jaunas pilnvaras, parlamentam ir jaunas pilnvaras sporta jomā, un mums vajadzētu tās izmantot. Mums vajadzētu atbalstīt brīvprātīgo voluntieru iniciatīvas. Diemžēl Šis ziņojums ir zaudēto iespēju pasaule. Mēs varējām šajā ziņojumā runāt par to, cik ārkārtīgi populārs ir profesionālais sports, ko sports varētu darīt sportā, ko sports varētu darīt Eiropas Savienībā un nevis, ko Eiropas Savienība varētu darīt uh, sportam. Šajā ziņojumā runa iet galvenokārt par profesionālo futbolu. Tajā maz tiek runāts par tradicionāliem sporta veidiem un par tā saucamajiem lokāli organizētajiem sportiem. Šajā ziņojumā daudz tiek runāts par Eiropas Savienības pamudinājumu, tajā run, runiet par dopingu konvencijām un eh, runiet par to, ko dalību valstīm vajadzētu darīt. Uh, Piemēram, Eiropas Savienībā ir dažādi nodokļu, nodokļu likmes, un šajā ziņojumā runiet arī par sociālajiem aspektiem. Par to visu ir atbildīgas dalību valstu nevis Eiropas Savienības līmenī. Bet es uzskatu, ka, nevajad, ka eh, nevajadzētu dalību valstu sporta uh, notikumus padarīt par Eiropas Savienības notikumiem. Tas, ka Eiropas Savienības karogu uzspiedīs dalību valstu komandām, nav pieņemams. Sportam ir ārkārtīgi nozīmīga loma apvienotās karalistas dzīvē, un tā patiesībā ir mūsu vēsturiskās identitātes un mūsdienu dzīves neatņemama sastāvdaļa. Un vai tiešām tādā veidā Eiropas Savienība vēlas piesaistīt cilvēku sportam? Nē, Eiropas Savienība vēlas padarīt sevi saskatāmāku. Tāpēc, diemžēl, rīt es nevarēšu par šo ziņojumu balsot. Paldies! Děkuji za... Paldies par jūsu komentāru. Es skatos, ka ir pacelta kartiņa. Maklārkins kundze, vai jūs akceptētu jautājumu? Jā, ja? lūdzu. I would suggest as es kā Kembridžas universitāte, universitātes dāmu regbija kluba atbalstītājs. Iespējams, ka pēc 15, 20 gadiem vai šai sporta komandai uh, vajadzētu šo logo, bu, vajadzētu būt komandas logo e, priekšpusē tēkreklam vai uz muguras? Paldies, jūs varat atbildēt. Děkuji, tímto se posouváme k dalšímu řečníku. Atbild bija nē, un tagad lūdzu nākamais runātājs, kas ir Veržijā kundze, jums ir pusotra minūte. Merci. Paldies priekšādātājai. Eiropas mērogā sports tieši tāpat kā cita veida aktivitātes, protams, ir saistīts ar brīvprātīgo darbu. Un līdz ar to tiek pakli, reizēm tiek pak, uzskatīts par vienkāršu darbību, kam jāpakļaus konkurencei. Jāceras taču, cik ļoti daudz papildus dimensijas ir sportam kopējā sabiedrībā, un tāpēc brīvprātīgiem ļoti lielu lomu spēlē, spēlējiem jādomā par to, kā nodrošināt viņu juridisko statusu. Uh, jāveic arī investīcijas dažādu veidu sporta jomās, Un tie jāsadala līdzvērtīgs starp dažādiem sporta veidiem. Par valsts finansēju runājot, tas ir vienīgais, kas spēj nodrošināt bez, bezierunu, bez, nediskriminējošu piekļuvu sportam. Un tāpēc eh, tas jāsaglabā valstīm. Pilnīgi noteikti šeit spēlējumi būtiska loma, it īpaši, lai varētu ierosināt, lai eh, nodrošināt arī veselības aprūpas jomu sportistiem un tā tālāk. Pietrūkst šobrīd regulējušās jomas no valsts puses šajā jomā. Tas ir pilnīgi aizgājis savā pašplūsmā. Nu, kaut vai piemērs, nu, piemēram, Atcerēsimies, ka nereti pastāv monopoli konkrētu sporta veidu ro, jomā. Svarīgi dalību valstis mudināt aizsargāt uh, sporta veidus un atcerēties par visiem sportist, visu sportistu interesēm. Nevis pieļaut kaut kāda veida monopolus. Tam ir vajadzīgi atbilstīgi tiesību akti. Un sports jāatzīst ne tikai par komercionālu darbību, bet arī kā lielisku iespēju cilvēkiem kļūt daudz veselākiem un drošākiem. Paldies, nākamais runātājs. Nu, tālkungs. Priekšādātāji. Šī ziņojuma simtajā punktā skaidri un gaiši pateica, ka, ka vēlamies, lai Eiropas karoks plivinātos katrā pasākumā, sacensībās un būtu uz sportistu krekliņiem, vai tagad Brita Olimpijas spēlēs būs arī šis karoks, vai Čempionu līgas finālā tas tiks uh, plivināts. Nu, man liekas, tas ir pilnīgi Eiropas Savienības propaganda. Uh, Eiropas Savienība tādā veidā populārāk nekļūs, ja tiks uzspiest šis eh, karoks uz visa veida sporta krekliņiem. Nevar taču cilvēks piespiest sev mīlēt. Viņi nesāks tāpēc jūs mīlēt vairāk. Šis priekšlikums savukārt eh, tāpat cenšas iejaukties sporta spēļu noteikumos. Piemēram, FIFA noteikumos tiek teikts, ka spēlētāja komanda, kuras pirmais obligātais aprīkojums ir politiski slogan, tiek pakļauts sankcijām no organizatora puses. Nu tad kā, kā tad Eiropas Savienība drīkst iejaukties šāda veida noteikumos, eh, liekot viņiem nodarboties ar propagandu? Tas ir pilnīgi liekulīgi. Eiropas Savienība taču faktiski ir politiska organizācija, vai ne tā? Uh, 20. punktā tiek teikts, ka politiska propaganda ir jāizliet, un tas atkal ir liekulīgi. Sportisti ar lepnumu nesā savu valstu karogus, un viņiem nevajadzētu tikt uzspiestam būt šim Eiropas karogam. Paldies. Ir kartiņa pacelta. Natāla kungs, vai jūs sakat pēc jautājumu? Prosím, máte slovo. Natāla kungs, es jums piekrītu, bet nedomāju, ka jūs ejat gana tālu. Protams, ka tas ir kauns un negods, un, protams, ka būs apjukums sporta fanu vidū, jo, piemēram, pasaules e, čempionātos būs gan nacionāli, gan Eiropas Savienības paraugi, tad ko tad atbalstīs šie fani, vai viņi atbalstīs savu valstu vai Eiropas Savienību? Un es e, nedomāju, ka Eiropas Savienības karogam būtu jāprasa, Eiropas Savienība nav valsts. Es piekrītu, turpina NATO kungs, piekrīt savam kolēģim, Eiropas Savienība nav valsts, Eiropas Savienība ir falša valsts, un tas, ko jūs šeit cenšaties radīt, ir kaut kas pavisam bīstams, jo šāda falša valsts, tāpat kā padomju Savienība, var tikai un vienīgi sabraukt divos veidos. Vai nu tā, kā tas notika ar Čehi, Čehoslovākiju dažādās daļās, un mēs to ceram, vai nu tā vienkārši var beigties ar asiņainu revolūciju, tā kā tas bija Dienvidslāvijā, un baidos, ka tā tas arī var notikt. Uh, omlouvám se, e, Tagad. Jā, viena kartiņa jau tika pacelta, un vienam runātājam pietiek ar to, tāpēc ir jāturpina darbs. Un tagad lūdzu vērt manas kundzi, jums ir viena minūte. Jā, tanki šodien, Herr Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Ziņojums par Eiropas dimensijas sportē ir ārkārtīgi svarīgs. Simtu 165. pantā e, ir runāts e, par to, ka sportam ir ļoti liela nozīme, jo sportam mēs, pateicoties sportam, mēs varam veicināt veselību. Un manā valstī, Austrijā, to visu var e, tiešām ļoti labi izsekot. Piemēram, skolā ir paredzēts sporta nodarbības, un arī ģimenēs tiek ģimenēs cilvēki nodarbojas ar sportu, un mums tas ir ļoti svarīgi. Un ļoti svarīgi arī, lai arvien vairāk sieviešu piedalītos uh, sporta organizāciju lēmē institūciju darbībā. Šādā veidā varēs samazināt arī korupciju. Un jā, piemin korupciju, protams, manuprāt, situācija jāuzlabo, un vēlos arī pateikties referendumu par ziņojumu. Liels paldies! Un tagad lūdzu Matera kundze, jums ir divas minūtes. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Godātie kolēģi! Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka Eiropas Savienībā sports spēlē būtisku izglītojošu lomu. Nenovērtēsim pārāk zem sporta kulturālo un pedagoģisko vērtību. Vēl bez tam sports ir ļoti lieliski integrācijas iespēja un instruments. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības sporta politikai galvenajam uzdevumam būtu jābūt homogenitātes radīšanā, lai pilnīgi visiem, kur to vēlas, būtu iespēja nodarboties ar tādu vai citādu sporta veidu, bez diskriminācijas, neatkarīgi no dzimuma, etniskās piedarības, lai sports nebūtu ierobežots kādas dalību valsts robežās, bet lai pilnīgi visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem, ja viņi to vēlas, būtu iespēja nodarboties ar sportu. Eiropas Savienībai ir jārīkojas, jo šobrīd arī sportā valda akūta krīze. Pie tam ne tikai finanšu krīzes iemeslu dēļ, bet gan kriminālu iemeslu dēļ. Mēs runājam par dopinga skandāliem, mēs runājam par skandāliem, kuros ir iesaistīts futbola komandas, kas eh, rezultātus jau iepriekšēji nosaka. Tas ir nožēlojami, ka sportā mēs redzam šādu situāciju. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības institūcijām būtu vairāk jākontrolē tas, kas notiek sporta jomā Savienībā. Jo tikai tādā veidā mēs varam aizskavēt to, lai sports nezaudētu savu, nezaudētu savu seju un lai tas vispār nenonāktu vēl lielākā mērā uz krimināla ceļa. Es uzskatu, ka sports ir vairāk jāpārvalda, un tāpēc ir jāizveido noteikumi kaut vai, piemēram, sporta aģentu rīcībai, lai mēs cīnītos gan pret dopingu, gan pret kriminālu pārkāpumiem. Kā jau ziņojumā tas parādās. Paldies! Paldies, un tagad eh, Čeldersa kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Šāvakar debatas ir pierādījusi, ka komisijai ir lielākā mērā jāatbalsta sporta aktivitātes Eiropas Savienībā. Es, kā bijusi psihiskās veselības jomā strādājošā, vēlētos, jā, vēlētos uzsvērt arī to, cik svarīgs sports ir psihiskajā veselībā. Uh, Sports organismā izstrādā endorfīnus un adrenalīnu, un tas rada arī jaunu vēlmi dzīvot. Neskatoties uz to, ka sportam ir ārkārtīgi daudz labo īpašību, es esmu pārliecināta, ka komisija, uzklausot šās dienas debatas, kaut ko darīs šās lietas labā. Priekšsēdētājs, paldies, un tagad dod vārdu Takula kungam, vienu minūti lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Vispirmām kārtām arī es vēlētos jūs apsveikt ar to, ka jūs esat ievēlēts šajā e, ka jūs esat ievēlēts šajā prezidenta priekšnieka amatā, un es vēlētos pateikties arī Fisas kungam par to, ka viņš ir sagatavojis ārkārtīgi labu ziņojumu. Un es vēlētos pateikties arī godātajai komisārs kundzei par ļoti labi sagatavoto e, atbalstu šam ziņojumam. Un patiesībā ir jau taisnība, ka uh, Sports ir būtiskākais cilvēks vienojošais moments Eiropas Savienībām, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs sportam Eiropas Savienības līmenī izstrādātu skaidrus noteikumus. Ir svarīgi, lai mēs konkrēti darbotos un rīkotos. Šajā ziņojumā ir ārkārtīgi labas vadlīnijas un norādes, ko darīt ar sportu. Mēs zinām, ka sportam ir ārkārtīgi būtiski ietekmi uz veselību, tam ir būtiski ietekmi sabiedrībā, tam ir būtiski ietekmi integrācijas līmenī, un mēs esam uh, runājuši arī par to, ka sportam ir būtiska nozīme cīņai pret rasismu kaut vai. Taču ir būtiski runāt arī par sportam atvēlēto naudu, un es tiešām no sirds ceru, ka mēs tiešām saņemsim pietiekam daudz naudas sportam, lai mēs varētu lokāli organizētiem sporta pasākumiem un sporta klubiem atbalstu sniegt. Uh, Un eh, varbūt, ka tam ir nepieciešams eh, novirzīt kādu loto naudu. Es uzskatu, ka naudai ir jābūt nepieciešamai. Šeit jau izskanēja jautājums par to, vai vajadzētu Eiropas Savienības karogu likt uz tēka rekliņiem. Jā, mēs zinām, ka Eiropas karoks dažās spēlēs parādās, un tomēr mani pārsteidz tas, ka, piemēram, E, runājot par futbolu, tad kā tad, vai, piemēram, Lielbritānija spēlē zem viena kalu, karoga vai zem Eiropas Savienības karoga? Nē, arī Lielbritānija spēlē zem Skotijas karoga no katras atsevišķas valsts karoga. Prieksēdētais, paldies. Un tagad e, vienu minūti Janaku Dakis kundze, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Un arī es vēlētos apsveikt jūs ar ievēlēšanu. Uh, Kā Lielbritānijas iedzīvotājs saprot, cik ārkārtīgi liela nozīme sportam ir mūsu dzīvē. Bet to, ko es nesaprotu, es nesaprotu, kāpēc, eh, spor, kāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu šeit iejaukties. Eiropas Savienībai ir uzmanība jāvērš uz ekonomisko izaugsmu, uz iekšējo tirgu un uz jaunu darba vietu radīšanu. Šis ziņojums ir ticis izskatīts septiņās komitejās, un es esmu biju sēnu referente divās komitejās no ECR grupas puses. Uh, Un eh, es uzskatu, ka, piemēram, Rebeka Adingtona, kura ir, eh, kura ir Lielbritānijas sportista un arī Pola Redklifa, ir ļoti labi piemēri. Es vēlētos jūs iepazīstināt ar to, kā mani vēlētāji Londonā vēlāk šajā gadā savā vidū uzņems olimpiskos spēlētājus. Un tomēr. Uh, Es uzskatu, ka šis ziņojums pieprasa, lai Eiropas Savienības karoks parādītos būtiskos sporta notikumos un arī uz sportistu krekliņiem. Es esmu pret to, lai Eiropā tiktu ieviesta Eiropas sporta galvaspilsēta. Briselē beidzot ir jāapjēdz, ka mēs dzīvojam grūtos ekonomiskos apstākļos. Tiek pārtraukt runātāji, paldies par jūsu runu, saka priekšsēdētāja kungs, un tā, ā, ir zilā karteņa pacelta. Kelī kungs vēlas uzdot jautājumu. Nē, kas notiek? Kelīkungs. Jā, es vēlētos pajautāt eh, godātajai runātājai par Eiropas karogu. Ziņojumā ir teikts, ka Eiropas karoga izmantošana būs pilnībā brīvprātīga. Uh, Tātad, ko jūs saprotiet ar vārdkopu pilnībā brīvprātīga? Thank you, if you'd like. Paldies, ja vēlties dzirdēt manu atbildi. Pilnībā brīvprātīgi vispār nevajadzētu tikt pieminētam šajā ziņojumā. Šajā ziņojumā runa iet par sportu sportu, un es eh, nedomāju, ka sportā vajadzētu runāt par nacionālajām komandām, par valstu komandām. Es uzskatu, ka vispār nevajadzētu parādīties jautājumam par karogu. Sportam ir jābūt spēcīgi pārstāvētam par to, vai karogs brīvprātīgi vai ne, aizmirstām. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad dod vārdu Zuberkungam vienu minūti. Paldies! Es eh, uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai cilvēkam būtu iespēja attīstīties. Un, protams, ka cilvēkam ir jābūt iespējai par brīvu piedalīties kādās sporta aktivitātēs, bez diskriminācijas, dzimuma, etniskās piedarības un citu jautājumu dēļ. Un tomēr dažādas brīvprātīgo organizācijas un arī skolas organizē daudz sporta pasākumu. Es pilnībā piekrītu, ka eh, šis ziņojums ir solis pareizajā virzienā, jo sportam ir nepieciešams finansējums. Un tomēr es uzskatu, ka amatieru sportistiem un amatieru sporta veidiem ir jāsniedz daudz lielāks atbalsts nekā tas ir līdz šim. Un manas politiskās grupas doma ir tāda, ka šajos ļoti smagajos finansiālajos apstākļos Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt arī sporta pasākums un sporta stundas skolās. Nedomāju, ka tas šeit ir parādījies. Viņi promluvī pan Boris. Paldies, turpin priekšādātājs tālāk došu vārdu Boris kungam uz divām minūtēm lūdzu. Liels paldies! Gribu teikt paldies referentam kas vairāk kā gadu ir strādājis pie šī ārkārtīgi svarīgā ziņojuma. Te runājam par ziņojumu, kas saistīts ar mūsu jauno politiku sporta jomā. Un tas, jāsaka, ir pilnīgi citāds pēc sava rakstura, vērsts uz to, mm, citādāks nekā to gaida miljoniem mm, klausītāju un skatītāju. Un tāpēc es priecājos, ka tas ir tik veiksmīgs, tik labs turpmākajos gados, protams, viss būs atkarīgs arī no mums, no, kom, no parlamentāriešiem un arī no jums, komisārs kundze. Ziņojumā iekļaut daudz ļoti svarīgi elementi un redzēsim, kā jūs tos pārvērtīsiet realitātē, kā uztversiet šīs rekomendācijas. Es uzskatu, ka trīs galvenās grupas ir pirmkārtām sociālā ietekme, ekonomiskā ietekme un visbeidzot ietekme, ko sports, atst, ko sporta tiesība akta atstās uz profesionālām sporta organizācijām. Un tagad gribu vaicāt, kā tad uzlabot visu situāciju, kā labot tās kļūdas, ko esam pieļāvuši, piemēram, kas notiek ar šiem sporta aģentiem, kā nodrošināt pārskatāmību šai jomā, šai sistēmā. Šai sistēmai taču jāpalīdz meklēt jaunie daudzsološie talanti, tai jāspēj izglīto, nodrošināt sportistu izglītošanu. Un eh, domāju, ka tas ir jāatcerās. Tāpat, protams, eh, jāatceras, ka nepieciešams finansējums, lai sports būtu taisnīgs, lai būtu taisnīga piekļuve pilnīgi visiem iedzīvotājiem. Uh, Atcerēsimies, ka ir vēl virkne arī citu jautājumu, kas saistīti ar iepriekšēju vienošanos par maču rezultātiem un tam līdzīgi. Pret to jāvēršas. Atcerēsimies, ka arī mafija ir sava teikšana sporta jomā. Mums nepieciešams uzlabot kopējo ētikas garu sporta jomā, un komisārs kundze, jūs uz, priekšā ir milzīgs sarežģīts uzdevums. Jums jāspēj varbūt piedrošināt arī, ierosināt arī struktūra fondu izmantošanu šai ziņā, un tādējādi piedāvāt visiem sportistiem iespēju viņu karjeras noslēgumā, piemēram, turpināt iesaistīties darba tirgu tirgu, ir, ja, viņiem jāspēj nodot zināšanas arī tālāk, strādājot par treneriem un tā tālāk. Domāju, ka ziņojums tiešām ir izcils. Tas ir pienācis savlaicīgi pirms olimpiskajām spēlēm un domāju, ka šādā veidā varam palīdzēt dalībvalstīm un visiem citiem. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdus Malkovas kozai návrh uznesenia a stanovisko výboru k sociálnej úlohe športu. som za to aby na všetkých úrovniach škôl bol šport povinný. Gribu atbalstīt šo ziņojumu un rezolūcijas projektu. Domāju, ka sportam vajadzētu kļūt par obligātu priekšmetu skolās un atbilstīgām sporta iestādēm un iespējām nodarboties ar sportu būtu jā, jābūt nodrošinātām skolās. Sports ir uh, labs veselībai cilvēkiem pilnīgi visos vecumos, un turklāt tas ļauj izsargāties no sociālās atstumtības. Ar sporta palīdzību var cīnīties par dažādu veidu diskrimināciju. Sports galu galā nāk par labu vis, cilvēkiem visos vecumos, neskatoties to, kāda ir viņa ideoloģija, kāda ir viņa kultūra un kas notiek ar ekonomiku. Sports ir ļoti veselīga brīvā laika pavadīšanas iespēja. Mums jāpalīdz cilvēkiem ar to nodarboties. Tīri tas ļauj cilvēkiem izvairīties no narkotiku un alkohola lietošanas, no iesaistīšanās vardarbībā. Un mēs vēlētos eh, redzēt, ka tiek piedāvāts arvien vairāk iespējas nodarboties ar sportu. Paldies, saka priekšādātājs, paldies par jūsu uzrunu. Tālāk Elīkungs uz divām minūtēm. Liels paldies! Gribu teikt, ka sports, protams, ir liela kultūras daļa. Esmu daudz nodarbojies ar sporta jautājumiem, esmu savulaik uh, GLO asociāciju vadījis, uh, strādājot pie sporta jautājumiem, un lūk, mūsu priekšā ir ziņojums, kas mums dod iespējas rīkoties. Atsautoties uz 165. Lisabonas līguma pāntu, gribu teikt paldies referentam par lieliski paveikto darbu. Un ir īpaši e, priecājos, ka ņemt vērā atsevišķi grozījumi, ko iesniedzām attiecībā uz profesionālo sportu. Mm un rakstiskā deklarācija, ko deputāti pagājušajā pagājuši gadā jau pieņēma attiecībā uz uh, iespējam spor, sporta turismam un līdzekļu izmantošanu no reģionālā un sociālā fonda, lai izveidot sporta infrastruktūras, kas vajadzīgas, un uh, ņemot vērā arī mazos. Uh, sporta veidus. Manā valstī tas ir uh, liel, liels šādu sporta veidu piemērs. Bet priecājos turklāt arī dzirdēju, ka jūs pieminējāt uh, daudzgadu finanšu plānu un budžetu. Tas būs ļoti svarīgi. Mēs turklāt vēlamies ierosināt, lai sports uh, atgādināt, ka sports attiecas uz ļoti daudz miljoniem iedzīvotāju, un tas nu, piedāvā arī ļoti daudz peļņas iespējas. Un tas jāņem vērā, kad runājam par budžetu. Ir arī citi ierosinājumi šajā ziņojumā, par kuriem priecājos. Eh, nu, man nav nekas pret šo Eiropas uh, sabiedrības. Nu, kur tad jūs domājat, ir jāplavina šis karoks ārpus Eiropas Savienības vai iekšpus Eiropas Savienības robežām? Un šī Eiropas sporta galvaspilsētas ideja, manuprāt, arī ir lieliska koncepcija. Tāpat man patīk šī ideja par Asmus visiem programmu. Es ceru, ka mums izdosies gūt panākumus šajā jomā. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Beleta kungam uz divām minūtēm, lūdzu. Liels paldies priekšādātāji! Komisārs kundze sveicu jūs šeit mūsu vidū. Gribu pateikties mūsu kolēģiem par lielisko izstrādāto ziņojumu un eh, gribu atbalstīt viņu. Viņš ņems vērā gan sociālās kohēzijas jautājumus, veselības aprūpas jautājumus. Visi šie jautājumi varētu šķist pašsaprotam, bet tie ir jāpiemina. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs ka mums nepieciešama tāda pasākumu mēra, kas ļautu aizsargāt sportu kā jomas godīgumu, kas uh, pieliktu punktu visām šīm nelegālajām praksēm, ko redzam norisināmies sporta jomā. Un šajā saistībā priekšādātājiem komisārs kundze es gribētu izteikt pāris komentārus Brita eiroskeptiem, kas jau gan šķiet ir pavadu, pametuši zāli. Nu, paskatieties uz Ēģipti, tur fani tika nogalināti vardarbības rezultātā pēc futbolu mača. Šodien, piemēram, Vīnē futbola atbalstītāji ir notiesāti uz cietumu, ar cietumu sodu, tāpēc, ka viņi šādu vardarbību ir uzsākuši, un tāpēc ir vajadzīga šāda Eiropas sporta politika. Ir vajadzīgs, piemēram, arī aizliegums stadionos tiem faniem, kas jau iepriekš ir sarīkojuši vardarbību, un tam vajadzētu attiekties arī uz starptautiskiem mačiem. Šajā ziņojumā viss minētās jums ir ārkārtīgi svarīgs un aktuāls, un tāpēc ir vajadzīga kopēja sporta politika, un mums būs mūsu simtprocentīgs atbalsts komisārs Kunze. Ka nepieciešams apmainīties ar informāciju par huligāniem, kas izraisījuši vardarbību un e, teroraktus. Un kā jau citi kolēģi teica, e, jācīnās arī citās jomās, piemēram, pret dopingu, pret šīm nelegālajām derībām un tā tālāk. Tie ir jautājumi, kad mums, ka mums kolēģi jāpievērš un nevis viss šis vakars jāpavada sūdzoties un vaiminājot par to, ka varbūt iespējams būs kaut kur jānoplivina Eiropas Savienības karoks. Uh, Tāpēc es jūs, komisārs kundz, pilnīgi at, pilnībā atbalstu, jo, kā jau Kelīkungs norādīja, karoga izmantošana tiek eh, atļaut, eh, tiek paredzēta tikai uz brīvprātības pamatiem. Paldies par šo komentāru, un tagad mums ir brīvais mikrofons, daudz deputāti ir pieteikušies, un tagad es izvēlēšos, eh, kam došu vārdu diskusijām. Pirmkārt ir Nika Lašaka kungs, paldies priek priekšsēdētāji par iespēju izteikties, cienījamie komisāri, kolēģi. Uh, Sports ir viena no tām retajām aktivitātēm, kas ļauj neievērot atšķirības starp cilvēkiem, piemēram, reliģiskās atšķirības vai arī sociālās izcelsmes atšķirības. Tāpēc arī sports palīdz daudzās jomās, piemēram, arī veselības uzlabošanā. Tieši tādēļ ir jāveicina aktīvs sports un tas ir jādara arī politiķiem. Sports tiešām ir vienreizēja kategorija. Tur ir, piemēram, tiek veicināta pozitīva attieksme pret um, sabiedrību kopumā. Šeit ir arī izglītojošā funkcija. Piemēram, tādi jautājumi kā godīga spēle un sadarbība. Tāpēc es atbalstu šo ziņojumu, manuprāt, ļoti daudz labu ideju. Lielas paldies! Paldies par šo komentāru! Un tagad viena minūte ir tikau kundzei. Domnule președinte, în calitate de vicepreședinte a Comisiei de... Paldies, priekšsēdētāji kungs! Kā transporta un turisma komitejas priekšsēdētāja vietniece, es vēlētos šeit uzsvērt, ka sporta pasākumu veicina arī turisma attīstība Eiropā. Tāpēc mums vajadzētu vilkt paralēlus starp port, sportu un turismu un vairāk piestrādāt pie infrastruktūra attīstības, jo šādas sinerģijas starp sportu un turismu ir piemēram, velotūrisma attīstības iespējas. Šobrīd um, ir paredzēts izveidot Eiropā veloceliņu, kas uh, būtu apmēram 17 tūkstoši kilometru garš. Tas ir lielisks projekts. Tas saistīs lauku reģionus ar pilsētām un es vēlētos uzsvērt uh, velotūrisma un velocereņu nozīmi. Jo šo veloceliņu vīšanās cauri dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm, tajā skaitā arī pa Donavas ielēju ir apsveicama. Es vēlētos uh, uzteikt arī vietējo varas iestāžu lomu sporta uh, notikumu un sporta infrastruktūru izveidošanā. Paldies! Paldies, un tagad lūdzu Paška kungs, vienu minūti. Paldies! Vēlos teikt, Mēlos runāt par Eiropas Savienības darba efektivitāti attiecībā uz organizatoriskiem jautājumiem, uz finansiāliem jautājumiem, it īpaši sportā. E, mūsdienu sabiedrībā ir pārāk maz e, fiziskās aktivitātes. Ar vien vairāk mums cilvēki, kas cieši no aptaukošanās, un šeit tāpēc ir jāatbalsta sports. Sports veicina veselību, un ir ļoti svarīgi, ka sports samazina arī medicīniskās aprūpas izmaksas mums ir jāpalīdz cilvēkiem nodarboties ar sportu, tātad arī Eiropas Savienībā ir jāizvirza sporta iespējas kā viena no būtiskākajām aktivitātēm. Uh, tad arī ir jāatbalsta cilvēki, kas nodarbojas ar sportu, un tas attiecas arī uz individuāliem spēlētājiem. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības pilsoņiem būtu vienāds iespējas nodarboties ar sportu, pēc es pozitīvi skatos uz šo ziņām. Tagad lūdzu Dots kundze, jums ir viena minūte. Uh, Priekšsēdētāji kungs, godātā komisārs kundze, Ziemeļīrijā sports spēlē būtisku lomu, un es vēlējos runāt brīvajā mikrofonā, tāpēc, ka pēdējos 18 mēnešos uh, mums uh, ir iegūtas 18, uh, ir iegūtas 3 zelta medaļas. Mēs esam neliela apvienotās karalistas daļa, un mēs ar to lepojamies. Runājot par Eiropas Savienības karogu. Es domāju, ka eh, tā ir atbalstām ideja. Un tomēr, priekšstādātāja kungs, vēlētos jūs uzmanību vērst uz to, ka šajā ziņojumā parādās arī tas, ka starptautiskā konkurencei vajadzētu um, runāt par to, cik ārkārtīgi piemērota būtu karoga lietošana. Joprojām problēma ir arī īrijas futbola asociācijā, piemēram, Ziemeļīrijā joprojām ir futbola fanu sadursmes starp Ziemeļīrijas un Īrijas republikas futbola faniem. Paldies, saka priekšsēdētāji kungs, un tagad Zaborskas kundzei vārds. Komisārs kundze, Priekšsēdētāja kungs, vēlos izmantot izdevību, lai pateiktu, ka Slovākija iepriekšējā vēlēšana periodā Figela kungs, Slovākijas pārstāvis Figela kungs runāja par to, ka sportam ir milzīga loma un teica, ka ir jāatbalsta visi sporta veidi. Es pacitēšu to, ko viņš teica. Viņš teica, ka sports uh, attīsta tādas pašas vērtības, ko vēlas sasniegt Eiropas Savienību kopumā, un tas ir labs pamats demokratizācijai. Sportā ir, protams, savi plusi, bet arī savi mīnusi. Daudzos gadījumos nauda kļūst svarīgāka par, uh, par panākumiem. Piemēram, tad ir arī dopings, vardarbība un tā tālāk. Tas nozīmē, ka sportā cilvēki var pat zaudēt dzīvību. Nālos teikt, ka es pati uh, Esmu sieviešu hokeja um, komandas um, goda vadītāja, un tāpēc es ceru, ka sporta jautājumi tika atrisināt. Tagad lūdzu nākamā runāt, nākamais runātājs vienu minūtu. Pentru raportul excelent elaborat, cuprinzător și binevenit. Mēlos pateikties referentam par lielisku darbu. Ņemot vērā vispārīgās debatas, kas mums šobrīd notiek par sporta likteni. Sportam ir tik milzīga no, nozīme, sākot ar um, veselību līdz pat turismam un, un no izglītības līdz uh, miera veicināšanai. Manuprāt, man, mums ir jāņem vērā gan profesionālie sportisti, gan arī tie, kas uh, ir amatieri. Mēs skaidri saprotam, ka investīcijas sportā nozīmē tēriņu samazinājumu medicīnas aprūpē. Un šeit ir jāiekļau gan bērni, gan arī pensionāri. Skolās ir jābūt obligāti sporta aprīkojumam. Mēs taču vēlamies, lai ar sportu bērni nodarbotos vismaz trīs stundas nedēļā, un tāda ir Eiropas parlamenta rekomendācija. Vēlos pieminēt vairākus argumentus attiecībā uz to, lai būtu atsevišķas budžetas sadaļas turpmākajos uh, turpmākajā plānā, un tādā veidā varēsim Lisabona līgumam arī sekot. Man ir vēl viena minūte, bet laiks ir pārvilkts, vispār 11. ir jābeidz. Komisārs Kunze, vai jūs varētu pabeigt šo diskusiju? Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, vēlreiz vēlētos uzteikt Fisas kungu par lieliski sagatavoto ziņojumu, jo šis ziņojums lielā mērā atspoguļo arī komisijas idejas un domas par to, kā sportam būtu jāizskatās Eiropā. Man ir prieks šeit paziņot, ka komisija jau īsteno šajā ziņojumā izteiktās idejas. Patiesībā jautājums jau nav par to, karoks vai nekaroks, Eiropas Savienības logo vai nē. Es pilnībā saprotu e, tos deputātus, kur izteica bažas šādā sakarībā, bet, diemžēl, šie deputāti jau ir atstājuši šo telpu. Bet patiesībā sportam Eiropā ir daudz vairāk izaicinājumu un problēmu, kā tikai šeit pieminētie. Un e, šeit noteikti vajadzētu pieminēt vardarbību, jo tieši vardarbība sportā ir novedusi pie tā, ka 70 cilvēki šodien ir zaudējuši savas dzīvības un tūkstošiem ievainotu. Vardarbība, rezultātu pasūtīšana, negodīga sporta aģenta darbība - tie ir audzēji, kas ir jāapkārto, jāapkaro. Un komisija ir strādājusi pie jaunas sporta programmas, kurā ir atrunāti gan instrumenti, gan arī resursi, ko darīt un kā attīstīt Eiropas sporta dimensiju. Tāpēc būšu priecīga ar jums sadarboties, jo mēs visi ticam, ka sports var ļaut mums īstenot tos mērķus, kurus mēs sportam no sporta arī sagaidām. No, Liels paldies par jūsu teikto, un tagad ļaušu izteikties mūsu referentam Fisas kungam lūdzu. Gracias, Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos arī pateikties visiem kolēģiem, kas pauduši savu viedokli šodien un izteikušies par manu ziņojumu. Nekadā gadījumā negribu tagad uh, runāt par uh, dažiem meliem, kas ir saistīti ar šo diskusiju, jo tādā veidā varētu tikai zaudēt nevajadzīgi laika. Ko es teikšu? Ir tas, ka sports ir ārkārtīgi svarīgs visai sabiedrībai. Nu, piemēram, jautājumos, kas saistīti ar sabiedrības integrāciju, Eh, šeit ir arī nodarbinātības faktors, ekonomikas faktors. Eiropā 50 eh, miljoni iedzīvotāji strādā jomās, kas ir saistīti ar sportu. Eh, vairāk nekā 4,3 miljārdi eiro tiek saražot sporta jomās. Un tie ir kādi 3% no IKP, un manuprāt, tas ir milzīgi daudz. Tāpēc arī komisāre manuprāt, būtu pareizi izmantot struktūra fondus mērķtiecīgi sporta vajadzībām. Vēlos pateikties politiskajām grupām par paustu atbalstu. Es ceru, ka pateicoties tam varam šo ziņojumu rītdien arī pieņemt. Pieņemt liels paldies, referenta kungs! Jā. Mēlos teikt, ka tad, kad es pats strādāju Eiropas padomē, ka tad tika runāts, piemēram, par vārdarbību sporta pasākumu laikā, stadionos. Un, manuprāt, jau to laiku bija ziņojumi, un, manuprāt, tie ir labi ziņojumi, un mēs varam šo ziņojumus izmantot savā darbā, un, protams, arī turpināt iesākt to. Lielas paldies visiem! Un tagad mums ir pēdējā šī, eh, šīs dienas ah,